sanāksmē 2014. gadā ir uh, pieteikums no Rumānijas iestādēm, lai tiktu atcelta imunitāte Danikas kungam, Nikas kungam uh, no Rumānijas iestāžu puses. Šis uh, iesniegums sakarā ar reglamentu tika pārsūtīts uz juridisko komiteju, un tagad darbs notiek juridiskajā komitejā.